Good morning, everybody. Labrīt. Az ülést megnyitom. Az első napirendi pontunk kiel... Pirmais darba kārtības punkts šodien ir Nikolas Kīls Nilsenis ziņojums sievietes un klimata pārmaiņas. Madam Rapporteur, you have four minutes. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, gribu pateikties kolēģiem. Esam gandarīti, ka esam saņēmuši ļoti interesantus ieteikumus, kas, manuprāt, eh, dos iespēju apzināties situāciju Un parla, ideālā situācijā sieviešu tiesību komiteja nepastāvētu, un diskriminācijas jautājumi spontāni tiktu integrēti visos jautājumus, kurus mēs skatām, jo šeit ir runa pār transversālām problēmām, bet ir nepieciešams turpināt pārliecināt neatlaidīgi, jo mums sieviešu tiesību komitejas locekļiem ir atbildība par to, ka mēs sievietes izvedām no politikas aklā punkti, tīpaši tas attiec uz vidas jautājumiem. Un es vēlos pats sacīt, ka mēs savā ziņojumā pierādīsim to, ka sievietes nav ekoloģijas zaļie stādiņi. E, skaitļi ir satriecoši. Ciklonu, plūdu, zemestrīču laikā sievietes 14 eh, vai reizes lielākam riskam ir pakļautas nomirt. Piemēram, tas attiecās uz Āzijas tsunami, bet arī uz 2003. gada karsto vasaru Eiropā, kad 70% upuru bija sievietes. Kāpēc tā? Sievietēm nav to pašu ekonomisko, sociālo vai politisko līdzekļu, lai adaptētos vai aizbēgtu. Pilnīgi otrādi, piemēram, Hondurasā pateicot piedalīties apziņošanas sistēmā, kas iekļauj sievietes no paša sākuma. Masīka pilsēta bija vienīgā, kur eh, Miča viesuļvētras laikā netika reģistrēts neviens nāvis gadījums. Klimata pārmaiņas ir absolūta prioritāte, bet ekonomiskās krīzes kontekstā ekono, ekoloģija nav vienīgā, kas regresē. Arī sieviešu tiesības tiek atstāts novārtā, un tāpēc mēs gribam piedāvāt politisku, konsekventu redzējumu un efektīvus risinājumus. Vēsturē katrā krīzē, katrā revolūcijā mums ir sacīts, ka sieviešu tiesības nāks pēc tam. Šis eh, domāšanas veids ir novecojis E, mums ir jādomā par taisnīgumu, līdztiesību e, e, sievietēm, un šos šie jautājumi ir nesarājami saistīti. Sievietes nav tikai aizsargājumi upuri, bet sievietēm ir zināšanas un priekšlikumi ne tikai tāpēc, ka viņas ir atšķirīgas no dabas, bet tāpēc, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kur lomas ir balstītas uz dzimumiem, dzimumiem lielā mērā. Tas, vai mēs esam sievieti vai vīrietis, ietekmē mūsu ikdienu, mūsu piekļuvu izglītībai, profesionālajai pieprasīs izvēli, tās ir atšķirīgās pieredzes, kas atspoguļojas risinājumos un piedāvātajās idejās. Ziņojumā mēs piedāvājam četru veidu pasākumus, pārstāvības pasākumus. Mēs pieprasam minimāli 40% sieviešu eh, politiskās, tehniskās, finansiālās instancijas. Sieviešu balss ir jādzird un jāatbalsta aizsardzības un izglītības pasākumi, kas um, e, palīdz sievietes pārveidot no upuriem pār, da, pārmaiņu darbiniekiem un aicināt sievietes uzsākt tehniskas un zinātniskas karjeras, kā arī, lai e, tālāk nodotu dzīves veida izmaiņas, kas ir nepieciešams. Un visbeidzot, e, pētniecībai mums ir nepieciešama pētījuma sadalīta pa dzimumiem, lai mēs varētu uzlabot mūsu izpratni par šo tēmatu un politiskos priekšlikumus. Un mēs vēlamies apstiprināt vēlreiz, ka cīņa pret klimatu pārmaiņām var tikt bagātināt, integrējot dzimumu jautājumu un cīnīties pret diskrimināciju. E, tiek radīta efektīvi risinājumi vidas jautājumiem. Tā ir situācija, kur abas puses ir ieguvējis, tomēr jāapzinās, ka nav vienkārši risinājumi tik sarežģītam jautājumam kā klimata pārmaiņas. Un paplašinot mūsu domāšanas veidu, mēs eh, radīsim resursus, lai virzītos uz priekšu. Köszönöm szépen! És... Un tālāk komisijas vārdā komisijas atzinumus sniegs Patočnikungs trīs minūšu garumā. Paldies priekšsēdētāji, godējumie deputāti, komisijas vārdā un kolēģis Kornijas Hedegārdas vārdā, kur diemžēl nevarēja būt šodien klāts. Es ļoti augstī gribu novērtēt sagatavoto ziņojumu, pateikties referentei par pārliecinošo paziņojumu. Šī ir lieliski iespēja apspriest to, kā Eiropas Savienība var atbalstīt uh, sievietes un atstāt savu nospiedumu nākotnes klimata politikā. Klimata pārmaiņas ir aktuālas daudziem uz mūsu planētas, ir tīpaši jaunatīstības pasaulē. Klimata pārmaiņas ietekmē visvairāk visneaizsargātokos vismazāk attīstītajās valstīs eh, sievietes, bērni, vecāki gadgājumi cilvēki ir pirmie, kur cieši. Un kā ziņojumā ir norādīts, pats, ja klimata pārmaiņas ir dzimuma neitrāls, tās eh, dzimums ietekmē atšķirīgi. Risinot klimata pārmaiņu jautājumus, ir jādomā par to, kā patēriņš un dzīves stila eh, modeļi ietekmē apkārtējo vidi. Atbalstot zaļo attīstību, mēs varam mazināt klimata pārmaiņas un stimulēt ekonomiskas attīstību, un, kur vislielākie ieguvēji būtu vismazāk aizsargātie. Ir jādomā par darbībām caur geogrāfiskām un tematiskām programmām sadarbībā. Un kā piemēru es gribētu nosaukt noturīgo enerģiju e, sa samitu šonadēļ Briselē, kur divas diskusijas tika velstītas tam, lai piekļūtu noturīgas enerģijas avotiem sievietēm tādiem, tādas iekārtas kā ekonomiskas plītis, piemēram, samazinās kurināmā patēriņu, tas ir viens piemērs tāpat arī e, ēdienu gatavošana uz neefektīvām plītīm samazinātos. Mums ir jādomā par citām e, abu pušu ieguvēju programmām. Tāpat arī tiek domāts par to, ka uh, E, integrēt klimata pārmaiņu jautājumus e, citās politikās. Mums ir jāraugās nākotnē, lai varētu minimizēt negatīvās klimata pārmaiņu ietekmes un dzimumu nevienlīdzību. E, dzimums ir starp tiem 11 sociālās ietekmes veidiem, kas būtu jāvērtē atsevišķi ikvienā ietekmes izpētē. Šodien, kad komite, komisija nāk klajā ar ikvienu jaunu priekšlikumu, un kā ir norādīts ziņojumā, e, dzimuma neitrāla politika sākas ar dzimumu līdzsvarotu definīciju. Lēmumu pieņēmējiem ir jāuzklausa sievietes un jāapzinās viņu un jāizmanto viņu zināšanas mazināšanas stratēģijas. Tomēr Lai gan sievietes ir lielākā daļa no pasaules trūcīgajiem iedzīvotājiem, to balsis nav, netiek pietiekami uzklausītas. E, gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Nesenā paziņojumā par Eiropas Savienības un e, klusā okeāna e, valstu partnerību ir risināti klimata pārmaiņu jautājumi Īpaši būtiski tas ir eh, klusā okeāna eh, reģionā, kur sievietes ir nepietiekami pārstāvētas lēmumu pieņemšanā, eh, kur ir augsta dzimuma uzdzimuma balstīta vardarbība. Šī reģiona vadītāja atbalsta un izprot to, ka cik nozīmīgi būtu ņemt vērā sieviešu viedokli, lai varētu sasniegt noturīgu attīstību. Un pieaugot sieviešu pārstāvībai līdz 40% līmenim, kas eh, ir atbalstīts šajā eh, ziņojumā. Durbanā tika pieņemti skaidri lēmumi, norādot uz vajadzību pēc dzimumu līdzsvara eh, dažādās komitejās un citās struktūrās. Eiropas Savienībās nodrošināt maksimālu dzimumu līdzsvaru savu struktūru locekļu vidū. Dāniš, Dānijas prezidentūra aicina nākt eh, klajā rādītājiem, eh, konkrētiem rādītājiem, norādot, ka šis jautājums ir augstu darba kārtībā. Tas ir nepieciešams, lai izveidotu visaptverošu rīku kasti, uh, lai varētu ietekmēt politikas visos līmeņos. Mums būs nepieciešams finansējums, kapacitātes veidošana, lai varētu stiprināt sieviešu zināšanas par klimatu pārmaiņām un par to, kā adaptēties savā ikdienas dzīvē. Tā ir mūsu atbildība. Aizsargāt vismazāk aizsargātos ziņojums, ko mēs šodien apspriežam, ir ļoti noderīgs. Un Vēlos aplaudēt referentei un Eiropas parlamentam par šo iniciatīvu. Un ar šo pozitīvo noti es gribētu noslēgt savu stāšanos. Es tik tiešām ticu, ka klimatdarbības var veicināt attīstību pasaules vistrūcīgākajos reģionos un uzlabot dzīves apstākļus ļoti daudziem attī jaunatīstības valstīs. Komisija turpinās iestrādāt dzimuma līdzsvaru jautājumus, vidojot politiku, eh, taiskaitā mm, cīņā pret klimatu pārmaiņām. Paldies! Köszönöm szépen! Paldies! Un tālāk. E, vides komitejas vārdā uzklausīsim e, Kartika Tamāra Liotāru uz vienu minūti. Jā, dank vēl. Eerst hele grote dank aan, uh, aan ons. Paldies. Gribu sākumā teikt paldies referentei. 70% no visnabadzīgākajiem cilvēkiem pasaulē ir sievietes. Tieši tā, kā tas jau tika uzsvērts, klimata pārmaiņas skar sievietes īpaši smagu. Konflikta laikā un klimata katastrofa laikā sievietes ir lielākā upuru grupa. Ironiskā kārtā sievietes ir uh, tieši tās, kas vismazāk kaitē klimatam. Un savukārt uh, tā daļa sieviešu, kas pieņem lēmumus par klimatu pārmaiņām, tā daļa ir vismazākā. Taču sievietes daudz ko zina par klimatu, un viņas varētu dot lielāku ieguldījumu klimatu politikas attīstībā. Mēs vēl par maz zinām par dzimumu līdztiesību un klimatu pārmaiņām, bet um, noteikti esam droši, ka labāks klimats var noteikti veicināt arī dzimumu līdztiesību. Mēs varam tikai iedomāties to daudzo sieviešu situāciju, kuras eh, no akas eh, nes ūdeni uz mājām, šie ceļi paliek aizvien garāki, viņām aizvien ilgāks laiks jāpavada, lai savāktu malku o, eh, pavardam, un šis laiks tad pietrūkst izglītībai un apmācībai. Situācija ir jāmaina. Un es uh, gribētu teikt, ka, nu, ja sieviete ir labi sagatavota un gudra, tad viņa varēs arī labāk piemēroties klimata pārmaiņām. Paldies! Tagad politisko grupu vārdām tautas partijas vārdā izteiksies Nedelčevas kundze. Šer kolēģi. Paldies, priekšstādāja kungs, dārgie kolēģi. Gribu teikt paldies Nikolai Kilnīlsens kundzei un arī ēnu referentiem. Šajā ziņojumā runā par to, kādu lomu sievietes var uzņemties ap samazinot klimata pārmaiņas, un runa ir par dzimumu līdztiesību Un šodien vairāk nekā jebkad mums jāredz, ka lietas nevirzās uz priekšu, ja sievietes netiek ietvertas. Vairāk nekā 50% pasaules iedzīvotāji nepieņem lēmumus par politiskiem, ekonomiskiem, vidas attīstības aspektiem. Sievietes ļoti bieži skar sekas, kādas ir politikai tieši šajās jomās. Un bieži vien tās ir arī tās, kas vislabāk varētu stāstīt par labāko pieredzi. Jāatzīst sieviešu lomu šajās pārmaiņās un jāatzīst sieviešu lomu klimatu mm, izmaiņu pārvaldē. Sievietēm ir jādod iespēja mācīties, mācīties par tematiem, kas ir saistīti ar šo tēmu, un Eiropas Savienībai ir iespējas informēt sievietes un atļaut tām uh, vairāk iesaistīties, plašāk iesaistīties zinātnē. Uh, Mums ir arī jāatbalsta tas, lai sievietes vairāk būtu pārstāvētas lēmu pieņemšanā, tāpat arī zaļās politikas izplatīšanā un uh, jāuzsver dzimuma līdztiesības uh, nepieciešamības. Tāpat arī jānotiek demarģinalizācijai ilgtermiņā. Sievietēm jāiesaistās vidas aizsardzībā un attīstībā, un tas dod iespēju tālākai pozitīvai attīstībai. Mums jāpārvar šis vēlnišķais loks, jādod sievietēm iesaistīties vidas aizstāvībā, aizsardzībā un jādod sievietei vairāk resursi, gan ekonomiski, gan materiāli. Un tad tas nāks par visiem, visiem par labi. Komisijai ir jāatbalsta pasākumi, kas ir gan iekšēji, gan ārēji. Uh, un e, jāatbalsta šī saistas starp cilvēktiesībām, sieviešu tiesībām, vidas attīstību un vidas aizstāvību. Paldies! Köszönöm szépen! Most... Paldies! Tālāk sociāldemokrātu grupas vārdā Edīte Estrela uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt vēlētos apsveikt e, referenti Kilnu Nilsenu ir sagatavojis interesantu ziņojumu, kas ir ļoti labi strukturēts. Laba sadarbība ar ēnu referentiem ir devusi iespēju panākt plašu konsensu. Klimata pārmaiņu sekas nav neitrāls no dzimuma viedokļa un neietekmē vienādi at, sievietes un vīriešus trūcīgos un bagātos. Klimata pārmaiņas to ietekme ir lielāk trūcīgākajos reģionos un vairāk ietekmē tās vietas, kur ir lielāk, soci... kur pastāv sociālā nevienlīdzība. Gribu norādīt, ka 70% no upuriem ir sievietes dabas katastrofās. Cīņa pret klimatu pārmaiņām un cīņa pret eh, nevienlīdzību ir eh, eh, tāda, kurā jāņem vērā struktūrāli jautājumi, kurā jācīna, kurā ir jāatbalsta izglītība un, eh, iedzīvo, un jācīnās pret iedzīvotāju pārvietošanu. Īpaši neaizsargāta grupa ir bērni. Vietās, kur notiek dabas katastrofas, samazinās eh, skola apmeklētība, tāpat arī sausums un ūdens trūkums ietekmē to, ka sievietes eh, strādā daudz vairāk, lai iegūtu ūdeni, uzturu, enerģiju. Un ļoti bieži uh, E, tās ir meitenes, kuras palīdz mātēm šajos mājas pienākumos atstājot e, skolu, un tāpēc mums ir nepieciešams veidot preventīvas stratēģijas, taiskaitā dabas katastrofām, un jāintegrē e, dzimuma jautājums. Uh, šajos pasākumos. No otras puses jāņem vērā tas, ka sievietes eh, ir eh, apgūšas kā pārvaldīt dabas resursus, un tas ir eh, būtisks potenciāls, kas ir jāņem vērā, lai mazinātu klimatu pārmaiņu ieteikmi. Paldies, un nākošais runātājs Johansons Gens. Eh, eh, Darbie kolēģi, komisāra kungs, eh, arī es gribētu pievienoties apsveikumu vārdiem, kuri tika izteikti referentei. Es domāju, ka tas ir ļoti interesants ziņojums. Un ir nozīmīgi runāt par šiem jautājumiem parlamentā, komisijā un dažādās citās iestādēs. Jā, sievietēm ir mazāk pieejas uh, ar resursiem, viņiem ir mazāk politiskās varas un dažkārt arī zemāks izglītības līmenis. Tādēļ bērnus un sievietes vairāk skar um, klimata pārmaiņas, un trīs ceturdaļas klimata bēgļu ir sievietes un bērni. Tādēļ ir nepieciešami uh, plaši pasākumi, lai uh, uzlabotu situāciju. Mums ir nepieciešama dzimuma līdztiesība lai attīstība būtu ilgtermiņā. Sievietes var būt burtiski tāds tā kā dzinējspēks, lai radītu jaunus impulsus klimata attīstībā un lai efektīvāk izmantotu enerģiju un ūdeni. Sievietes bieži vien ir daudz atbildīgākas izmantojot resursus gan mājās, gan darbā. Eiropas um, Savienības uh, institūcijām jāizglīto, jāizglīto ne tikai vīrieši, bet arī sievietes, jāveicina sieviešu radošās uh, iespējas uh, un labi uh, kombinējot vīriešu un sieviešu iniciatīvas un spēkus noteikti ļaus uh, izmainīt uh, klimata paradigmas un radīs tādas līdztiesības uh, ideja caurstrāvotākas politikas. Es domāju, ka sieviešu klātbūtne politiskos grēmijos ir ļoti pozitīva, un uh, tas pats jātiecina arī uz klimata pārmaiņu uh, pieņemšanas politiku. Paldies! Konservatīviešu reforma. Paldies, uh, un EKR vārdā. Jānā Kudakis kundzot. Mēs um, vispār runājam par uh, šo tēmu pateicoties mm, mm, divām sievietēm - vidas ministre un vidas mm, komisāre. Konference toreiz Dienvidāfrikā novadīja Dienvidāfrikas ministre, kas arī ir sieviete. Tā kā šai ziņojumā mēs um, vienkārši noreducējam uh, viņu mērķus uz 40% mērķi. Tas ir viens skaitlis, kas nepauž visu, ko gribējām panākt. Kvotas eh, nevienmēr ir vajadzīgas, bet vienmēr pēc tām tiek pieprasīts biznesā, politikā un tagad arī vidas jomā. Kvotas traucē vienlīdzībai un degradē sievietes kurām ir izdevies eh, nokļūt pašā virsotnē, jo viņas vienkārši ir labākas. Vides problēmas ir globāls izaicinājums un nepieciešami globāli kompleksi risinājumi. O szabadság és demokrát. Paldies. Tagad um, ehm, FD vārdā Helmer kungs. Priekšsēdētāji. Šie ziņojums ir uh, varonīgs mēģinājums uh, atkārtot pievērsties uh, šai parlamenta pamata apsēstībai klimatam, sievietēm, bet uh, ziņojumā nav izdevies šo mērķi atspoguļot. Klimata pārmaiņas izmanto dažādos kontekstos, bet grūti noticēt tam, ka klimata pārmaiņas izraisa vardarbību mājās. Mēs uh, Mums tagad droši vien jāgaida ziņojums eh, vīrieši un klimata pārmaiņas, taču vīrieši dzīvo kopā ar sievietēm un um, abi divi izmanto um, dabas resursus, ielpo skābekli, izelpo ogliskābo gāzi, bet lūk, um, ziņojumā runa ir par sievietēm un sieviešu spēju pielāgoties. Uh, klimata pārmaiņām un globālas sasilšanas blaknēm. Īstenībā mm, klimata pārmaiņu politika ir negatīva ietekme uz mūsu ekonomiku. Darba vietas un ražotnes tiek pārliktas citur, kur vides standarti ir zemāki nekā pie mums. Un, diemžēl, šī politika droši vien vairāk skars tieši trūcīgos un sievietes nekā pārējos pasaulē. Tātad vislabākais, ko varam izdarīt, ir svītrot šo absurdo klimata pārmaiņu politiku. Paldies, nākamais runātais go vārdā Gustafsona kungs divas minūtes. Paldies, vispirms es gribētu Sirsnīgi sveikt eh, referenti par lielisko sadarbību visu ziņojumu sagatavošanas gaitā. Manuprāt, pirmo reizi mēs šo tēmu skatām no dzimuma perspektīvas. Jā, tas nav neitrāli. Eh, dzimuma izpratnē vīrieši piesārņo vairāk, un sievietes cieši no piesārņojuma vairāk. Vīriešu dzīves modelis atstāja vairāk ekoloģisko nospiedumu. Sievietes patērē noturīgākā veidā un ir vairāk gatavs strādāt, lai aizsargātu vīdi. Tas ir parādīts arī šajā ziņojumā, un es domāju, ka esošās nevienlīdzības Eh, būtu vēl lielāks, ja mēs tās neņemtu vērā. Un es domāju, ka galvenokārt eh, trūcīgākās valstis eh, tiek skārtas vislielākajā mērā. Un tas klimata traucējumu dēļ, ko ir radījuši vīriešu kvotas šodien. Nepalīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām, bet vismaz tas palīdz tam, lai sievietes būtu vairāk pārstāvētas visos līmeņos. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jārāda labs piemērs, un tas nozīmē vairāk sieviešu iesaistīšanu. Sievietes ir. Um, būtiski spēlētāji cīņā pret klimatu pārmaiņām. Tāpat arī sieviešu izglītība Eh, palīdz novērst katastrofas, veicināt bioloģisko daudzveidību, aizsargāt mežus un arī kā komisijas pārs, komitejas pārs, eh, tāpat kā komisijas pārstāvis grib pasvītrot, ka ir jāņem vērā šie jautājumi tad, kad mēs runāsim par personas jautājumiem. Paldies, un nākošais eh, runātājs būtu Niks Grifins, bet es viņu neredzu sēžzālē. Un mēs nedaudz, nē, mēs tomēr, tā kā Grifina kungs nāk, bet dodu vārdu vispirms Johanē Čezlevskai. Priekšsēdētāji, tad, kad mēs runājam par sievietēm un klimatu pārmaiņām, tas ir kā ģērums, taču ņemot vērā to, ka sievietes ir eh, nozīmīgs lēmumu pieņēmējs eh, mājas solī un aktīvs pilsoniskās sabiedrības loceklis. Es domāju, ka lielāku uzmanību jāpievērš šai parādībai. Ja mēs domājam par to, kā sievietes varētu tikt vairāk piesaistītas cīņā pret klimatu pārmaiņām, tad, manuprāt, varētu darīt sekojošo. Pirmkārt, ir jāpalielina Izglītoto sieviešu skaits ir tīpaši eh, tehniskās universitātēs, kas dotu iespēju tām kļūt par ekspertēm, un arī tik nodarbinātām nozarēs, kas ir tieši saistīts ar eh, cīņu pret klimatu pārmaiņām. Tāpat arī eh, varētu palielināt lēmumu pieņemšanas līmenī sieviešu skaitu. Tāpat arī uh, īpaši jāuzsver vienlīdzīga pieeja tā saucamajai ekoekonomikai sievietēm un vīriešiem. Un papildus ilgtermiņa stratēģijai mums ir nepieciešams pārmaiņas ikdienā, kas veicina sieviešu iespējas tad, kad mēs runājam par piekļuvu kredītiem, tīpaši mikrokredītiem. Un caur inovācijām es domāju, ka sievietes ar piekļuvu mikrokredītiem uh, un attiecīgajiem pakalpojumiem varētu kļūt par nozīmīgiem spēlētājiem, veidojot eko, ekonomiku un risināt klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi. Paldies! Köszönöm szépen! A következő... Paldies! Nākamais runātājs ir Dančevs kundze, pusotra minūte. Ar mikrofonu lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšstādātāja kungs. Cilvēks saskars ar ļoti lielu izaicinājumu. Tās ir klimata pārmaiņas. Un tas ir cieši saistīts ar dzimumlīdztiesību. Dabas katastrofas un to sekas izraisa sieviešu vidū 14 reizes vairāk nāves gadījumu nekā vīriešu vidū. Un arī trīs ceturtdaļas nabadzīgo cilvēku pasaulē ir sievietes, pārsvarā viņas strādā lauksaimniecībā. Tāpat arī 75% klimata bēgļu ir sievietes. Sievietes um, visdrīzāk būs upuri, ja būs kāri, ko izraisīs klimata pārmaiņas un cīņas par resursiem. No otras puses, sievietes ir diskriminētas, ja mēs runājam par pieeju izglītībai un pakalpojumiem, kā arī pieeja medikamentiem. Lielākajā gadījumā sievietēm nav īpašumu, tās nevar saņemt kredītus un nevar iesaistīties aktīvi ekonomikā. Un tie ir tie iemesli, kādēļ sievietes mazāk un sliktāk pievērojas klimata pārmaiņām. Zinot visu to, mums. Uh, jāpieņem uh, pareizi lēmumu. Mums nav nekādas konkurences starp sieviešu politiku un klimatu politiku. Mums jāpieņem gudri lēmumu abos uh, virzienos. Es ļoti atzīmīgi vērtēju uh, ziņojumu un man liekas, ka mm, atbilstoši kriteriji jāievieš visos uh, projektos nākotnē. Mums jāmēģina rast labākais risinājums, lai apkarotu uh, šīs attīstības negatīvo ietekmi. Paldies! Nākamā runātāja Parvānovas kundze, pusotra minūte. Komisāra kungs, kolēģi, apsveicu Kils Nilsenas kundzi ar lielisko ziņojumu. Šeit uh, mēs um, aicinām sievietēm piešķirt lielāku lomu, apkarojot klimata pārmaiņas. Statistika rāda, ka sievietes neproporcionāli uh, skar klimata pārmaiņas, viņām trūkst resursu, viņas pirmās cieši dabas katastrofās, no slimībām, no uzdzimumu balstītās vārdarbības, un mums tas ir jāņem vērā klimata pārmaiņu politikā un jānodrošina, mēs attiecīgi reaģēsim, palīdzēsim sievietēm. Ja mēs rūpēsimies īpaši par sievietēm, par atsevišķiem dzimumiem. Tātad eh, tas palīdzēs izstrādāt eh, attiecīgas eh, stratēģijas, lai rēģētu uz šo izaicinājumu. Eiropas Savienības pirmā prioritāte ir panākt saistošu starptautisku instrumentu klimata pārmaiņu apkarošanai. Tāpēc svarīgi šo jautājumu skatīt globālā līmenī, pārliecināt sabiedrotos, panākt vienošanos uh, ilgtspējīgai, uh, uzticamai, racionāli stratēģijai, klimata pārmaiņu apkarošanai un pielāgošanās stratēģijai. Paldies! Um, un tagad Grifina kungs, pusotra minūte priekšsēdētā kungs, būtu viegli uh, smieties par šo ziņojumu. Īstenībā Lielbritānijā uh, cilvēki jau smējas par to, lasot presē uh, atsauksmes par šo ideju. Šobrīd, um, ņemot vērā citus izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā, varētu padomāt, ka tas ir 1. aprīļa joks. Uh, tātad vēsts par šo ziņojumu, bet um, tomēr grūti ir par to smieties šī brīža apstākļos. Mēs uh, ar šo ziņojumu īstenībā mēģinām uh, sagraut uh, ģimenes, diskreditēt atsevišķus dzimumus, uh, veicināt skaldi un valdi uh, politiku un um, īstenībā šis ziņojums var būt atbildīgs par eh, tūkstošiem šķiršanu, šķiršanas procesu. Bērni var palikt bez vecākiem šī militanta feminisma dēļ, kas eh, šeit tiek slavēts. Es eh, nevēlos, lai mēs šim seksismam pievērstos nopietni un iztērētu tam arī līdzekļus. Es uh, Aicinu jūs pievērsties reālām problēmām un tās arī risināt. Paldies. Nākamais runātājs ir Striflers kundze. Divas minūtes. Priekšsēdētāji atvainojiet, e, dārgie kolēģi, klimata pārmaiņas ir jāskata. Klimata pārmaiņu jautājums kopumā ne tikai Eiropas Savienībā, bet pasaules līmenī. Un tomēr ir tiesa, ka sievietes un tās, kuras dzīvo attīstības valstīs, ir pirmie upuri. Nepārtrauktā diskriminācija, ko sievietes, kam sievietes ir pakļauts ienākumu ziņā, politisko lēmumu pieņemšanas ziņā, ir nozīmīgi faktori, kuri norāda uz lielo neaizsargātību sievietēm dabas katastrofu laikā, kas notiek attīstības valstīs. Mūsu politika cīņa pret klimatu pārmaiņām nevar neņemt vērā dzimumu jautājumus. Tieši tāpat kā mūsu attīstība palīdzībai, nevar, eh, mūsu palīdzība attīstībai nevar neņemt vērā sieviešu lomu attīstības valstīs. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai veicinātu sieviešu lomu attīstības valstīs starptautiskās lielās instantēs un konkrēti apvienoto nāciju konferencēs par klimatu jautājumiem. Dažkārt man šķiet, kā ir pienācis pēdējais laiks ņemt vērā dzimumu jautājumu, līdztiesības jautājumus, attīstības ziņā, cilvēktiesības ziņā un cīņā pret klimatu pārmaiņām. Paldies, priekšsēdētāji! Köszönöm szépen! Paldies! Un um, nākošais runātājs ir uz pusotru uh, minūti ir Marita Ulskoga. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums parāda to, cik lielā mērā uh, sievietes un vīrieši ir ar atšķirīgu pieju klimata pārmaiņu ziņā un piesārņošanas ziņā. Ir jāmaina paradigma un lielākā daļa parlamentā to vēlas. Eiropas Savienība un citi kontinenti tiem ir vajadzīgs, lai tās zināšanas, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs ar tām dalītos ar citām pasaules daļām. Ir jāuzsver līdztiesības aspektu visur. Gribu pateikties referentē Kīl Nīlsenai par šo ziņojumu un gribu piebilst arī to, kā. Vairākums mūsu vidu apzinās, ka politisks lēmums būtu efektīvāks, ja mēs apzinātos, dzimumu un klases perspektīvu, jo e, tās ietekmē klimata politiku. Ļoti bieži mūsu klimata politikas e, paliek tikai kā papīra tīģeri, bet mums ir nepieciešami ziņojumi kā šis, lai varētu e, mainīt situāciju, ieviešot jaunu aspektu. Un gribu pateikties Hilēnai Ilsenai. Paldies! Un nākošais runātājs. Andrija Cernoni uz vienu minūti. La lotta ai cambiamenti climatici è necessaria. Paldies, priekšstādātāja kungs, cīņa pret klimatu pārmaiņām ir nepieciešama, lai cilvēks varētu izdzīvot. Un ir nepieciešams, lai Eiropa un visas citas ieinteresētās puses aktīvi rīkotos, lai samazinātu temperatūras pieaugumu. Tas ir vienīgais ceļš, lai novērstu uh, nākotnes uh, dabas uh, katastrofas. Startautiski atzīts ir tas, ka tie, uh, ko visskarbāk skar uh, klimata pārmaiņas, ir nabadzīgās valstis, un no tām 60% tās ir sievietes uh, jaunatīstības valstīs, un viņas savukārt iegūst un pārvalda ūdens resursus. Sievietēm šodien jāstrādā vairāk, jo ir sausums, jo pietrūkst ūdeni, ūdens, un tas ir saistīts ar klimata pārmaiņām. Tādēļ dzimuma līdztiesības jautājums ir jāiestrādā visās uh, ANO ietvar konvencijas izstrādes etapos, lai šādā veidā uzlabot nākotnes situāciju. Paldies! Paldies, nākošā runātāja būs Krista Klāsa. Paldies, priekšstādāja kungs, komisāra kungs, kolēģi, kolēģis. Klimats mainās. Tas skar sievietes un sievietes var ko darīt. Uh, Un, situā, un diskusijas uh, ir tikai tādas smieklīgas, ja uh, rūstājas tāda runātāja, kā kolēģis Grifins to tikko darīja. Mēs zinām, ka eksperti un zinātnieki meklē risinājums, un bieži vien viedokļi ir dažādi. Protams, ka traktējumi ir atšķirīgi, bet viens ir skaidrs. Ja mēs pasaulē izmantosim tik daudz izēvielu, tad drīz šīs pasaules resursi būs iztērēti. Enerģija jātaupa šādā vai citādā veidā. Un tas skar ne tikai mūsu uh, uh, vidi, ūdens trūkums, resursu trūkums, uzsver uh, sociālos uh, kon, uh, sekas, un tā tas nākotnē arī būs. Uh, Mēs aicinām sievietes iesaistīt plašāk lēmu pieņemšanā, jo pusi no cilvēku ir sievietes. 70% no visnabadzīgākajiem un 80% no bēgļiem ir sievietes. Ir ļoti nozīmīgi izglītot uh, sievietes par klimatu pārmaiņām. Sievietes apsaimnieko resursus privātās saimniecībās, to loma ir ļoti nozīmīga un tās pieņem konkrētus lēmumus, kā tiek uh, kurināts ar ko, kā uh, notiek atvēsināšana. Un ja pusi no enerģijas uh, tiek neliederīgi izmantot, tad šeit ir ļoti liels e, potenciāls, lai ietaupītu, piemēram, CO2 izmešus. Un sievietes arī audzina bērnus, un tā var audzināt bērnos saprātīgu resursu izmantošanu. Uh, Ja mēs gribam uzlabot eh, pasauli, tad tas ir iespējams tikai iesaistot sievietes. Un šajā ziņojumā tiek uzsvērts darbības iespējas. Bet vajadzētu koncentrēt uzmanību uz nozīmīgām tēmēm kā sievietes un uh, klimats, nevis uh, pievērsties tādām, tādiem jautājumiem kā kvotas un reprodukcijas jautājumi. Tas tikai uzlabot ziņojumu. Paldies! Paldies nākošā runātāja Blinkevičūtas kundze sociālistu un demokrātu vārdā. Un paldies. Es vēlos pateikties referentiem par darbu. Mēs eh, tiešām nezinām pietiekam daudz par dzimumu aspektiem un to saikni ar klimatu jautājumiem. Grifina kungs nav sapratis eh, jautājuma kodolu. Mums šeit eh, ļoti ļoti daudz jāstrādā, jo dzimuma dimensija vēl nav ieplūdusi klimata pārmaiņu politikā. Nu, mēs redzam, to rāda dabas katastrofas un uh, cita veida katastrofas, ka tieši sievietes un bērni pirmie, pirmie cieši no šiem katastrofām. Un tie īpaši attīstības valstīs. Sievietes tur nodarbojas ar lauksāmniecību, un uh, smagi strādā. Viņam nav piekļuves veselības uh, aprūpas pakalpojumiem. Un mēs vēlētos akumulēt pietiekam daudz uh, dzimumu orientētās informācijas, lai izvērtētu situāciju un uh, veiksmīgi apkarot klimata pārmaiņas. Paldies! Uh, tagad Barbara Matēra divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Ir saikne starp sieviešu dzimumu līdztiesības politiku un klimata pārmaiņu apkarošanu. Pa, neskatoties uz šo saikni, dzimumu jautājums netiek pietiekami labi atspoguļots klimata pārmaiņu politikā. Situācija šobrīd eh, nav labvēlīga, runāja par klimata pārmaiņu apkarošanu, iespējams ne, neizdosies panākt starptautisko vienošanos, un šobrīd mums jākoncentrējas uz sanāksmi Rio de Janeiro jūnijā. Es domāju, ka dzimuma jautājums eh, tur ir jāintegrē, lai klimata pārmaiņas apkarot veiksmīgāk. Un, uh, šī integrēšana ir jābalsta uz diviem principiem - rūpēties par vienlīdzību un uh, likvidēt nevienlīdzības šķie iemeslus. Lai to panāktu, mums ir nepieciešams vairāk informācijas, dzimumu orientētās informācijas, lai mērķtiecīgāk ietaupīt uh, resursus, ūdens resursus, piemēram, uh, un cita veida resursus, ko izmanta mājasāmniecības. Jāsaprot, ka pastāv nevienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm, un sievietes ir jāatbalsta. Un um, sievietēm ir arī jāpiešķir konkrēti atbildības lauciņi. Es vēlos, lai šī saikne starp sievietēm un klimata pārmaiņām labāk tiktu atspoguļota mūsu politikā. Uh, globālā, kompleksā veidā. Klimats skar um, cilvēku darbības visos līmeņos, un mums šis jautājums jāskata horizontāli visos projektos un finansēšanas aktivitātēs Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, um, Papadopulu kundze. Viena minūte. Halo. Kirie Proedre, η αλλαγή του priekšsēdētāju kungs. Klimata pārmaiņas, vidas politikas katastrofas īpaši ietekmē trūcīgās valstis un trūcīgo valstu iedzīvotājus. Sievietes šajās katastrofās cieši tie īpaši 80% visu cietušo ir sievietes. Tas sievietes ļoti bieži kļūst arī par uh, Um, bēgļiem pēc līdzīgām katastrofām. Mums ir nepieciešams panākt um, taisnīgu klimata pārmaiņu politiku. Tīpaši nepieciešama šī dzimuma specifiskā dimensija, kas uh, jāpiesaista visiem klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumiem. Šeit būtu vajadzīgi pētījumi, uh, katram dzimumam atsevišķi, lai izstrādātu preventīvo stratēģiju. Un šādi var labāk pārvaldīt vidas migrāciju, jo tas arī ir saistīts ar klimata pārmaiņām, šie klimata pārmaiņu bēgļi. Un savienībai jāparūpējas, lai tiktu atrasts piemērots risinājums. Paldies, Zaborskas kundze, tagad divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, es vēlos pateikties referentē par šo darbu, bet 30. punktā tur rakstīts par to, ka parlaments atzīst, ka iedzīvotāju skaita pieaugums ietekmē klimatu un ir nepieciešamība atbilstīgi rēģēt, ja kāda no sabiedrībām joprojām netiek atrisinātas vajadzības saistībā sieviešu un vīriešu kontracepcijas līdzekļiem. Šai sakram jautājums, mm, ko tad vēlas uh, referente panākt, lai mums vairs nebūtu bērnu, lai apturētu klimata pārmaiņas? Vai apkarojot uh, uh, CO2 izmešus, mums jāizdala prezervatīvi un jārūpējas par kontracepciju visos līmeņos? Mums eh, jādomā par racionalitāti šeit, un šī nav racionāla pieeja. Ziņojumā rakstīts, ka sievietēm jāatņem viņu sievišķīgums, jāatņem viņām mātes loma. Nevienā no tūkstošu gadas mērķiem nav norādīts, ka jādzemdē mazāk bērnu. Un tā ir eh, absurda pretruna. Uh, Un dzīvība ir tieši eh, tāda pat vērtība šeit un eh, visur pasaulē. Kad mums pietrūkst eh, darmā ūdens, tad uh, tiek ziedota miljoni, lai, to, lai šo situāciju uzlabotu. Mm, šeit uh, ziņojumā uh, tiek norādīts, ka sievietes un meitenes uh, kļūst eh, par trūcīgumu avotu un pamat cēloni, bet um, šī atsauce nav pareiza. Jo pasaules attīstības ziņojumā, ANO ziņojumā norādīts, ka septiņas no Āfrikas valstīm eh, attīstās visstraujāk pasaulē. Mm, lūk, aplūkot vismaz šo statistiku un uh, ziņojumu saturs ir attiecīgi jāpielāgo. Paldies, Mazonī kundze! Paldies uh, priekšsēdētājiem. Ar Kils Nilsonas kundzes ziņojumu parlaments vēlreiz pierāda, cik uh, gatavi mēs esam atbalstīt uh, taisnīgāku, demokrātiskāku sabiedrību. Daži kolēģi runāja par apsēstību, bet uh, tā nav apsēstība. Uh, tā ir īstā pieeja, kā rīkoties um, un kā labāk rēģēt uz šīs tūkstošu gadus vajadzībām. Kils Nilsons ziņojumā runāts ir par, runāts tiek par dzimumu politikas integrēšanu klimata pārmaiņu politikā. Neskatoties uz referentes pūliņiem, šeit es īsti nesaprotu, kā tam jānotiek. Bet globāli es atbalstu ziņojuma mērķus, proti uzbūvēt tādu sabiedrību, kur, kurā vairs nepastāv nevienlīdzības. Grūti piekrist tam, ka sievietēm pieder mazāk par vienu procentu no visiem labumiem, sabiedriskiem labumiem. Uh, tikai 17% no uh, deputātiem ir sievietes. Tas viss vēl ir jālabo. Kīlas Nilsenes ziņojums skaidri nosoda statusu quo, un tas ir labs instruments. Un es uh, ceru, ka Patočnika kunga pieminētais instruments arī ātri sāks um, darboties, lai aizsargātu visievainojamākos sabiedrības locekļus, kas bieži ir arī sievietes. Un, protams, skaidrs, uh, ka šis aspekts jāskata horizontāli gan Eiropas Savienības līmenī, gan nacionālā līmenī. Paldies! Um, Pietekainenas kundze nav šobrīd zālē. Līdz ar to sāksim brīvo, brīvā mikrofona procedūru. Lūdzu, pirmā runātāja. Paldies! Es lūdzu vārdu, jo gribēju teikt, ka ir šī saikne starp uh, sievietēm, koliem te pārmaiņām. Es piekrītu Krista klasei nevajadzētu iedziļināties detaļās, vajadzētu pievērsties globāliem jautājumiem, un uh, visglobālākais, kas te vispār ir, ir izglītība. Izglītojot vīrieti, jums būs viena izglītota persona, izglītojot sievieti, jums būs viena izglītota ģimene. Izglītība ir ļoti svarīga. Arī um, informēšana ir svarīga, jo sievietes pēc tam ietekmē visus ģimenes locekļus. Sievietes turklāt cieši vairāk no klimata pārmaiņām, un tam ir jāpievēršas, runājot īpaši par attīstības palīdzību Eiropas Savienībām. Noslēgumā vēlos eh, pieminēt eh, sieviešu pārstāvību lēmumu pieņemšanām. Es atbalstu visas iniciatīvas, lai sievietes vairāk piedalītos lēmumu pieņemšanā. Paldies! Paldies. Uh, nākamais runātājs Janna Maki kundze. Mike, please. Ar mikrofonu lūdzu. Paldies. Es uh, vēlos pateikties uh, referentē par lielisko ziņojumu, bet man ir daži kritiski komentāri par klimata pārmaiņām. Runājot par klimatu, daudz runājam par eh, skaitļiem, par eh, tirgiem, bet um, mums jāpadomā par cilvēkiem, kas, kuras tieši skar klimata pārmaiņas. Sievietes attīstības valstīs šeit ir vissaržģītākā eh, situācijā. Un runājot par klimata pārmaiņām, mēs nerunājam par nefunkcionējošu tirgu, bet par to, kāda ietekme šīm pārmaiņām ir ikdienas dzīvei. Un šīs pārdomas trūkst ziņojumā. Klimata pārmaiņas ietekmē cilvēkus, un tikai pēc tam jārunā par tirgiem vai skaitļiem. Runāsim skaidri. Nav nejaušība, ka vairākums klimata katastrofu upuru ir sievietes. Tas ir saistāms ar neaizsargātību. Un tieši šī neaizsargātība, ka Eh, kas izriet no struktūrāls problēmas, no patriarchāta. Un mēs jau eh, šajā sakrā dzirdējām dažus runātājus šajā parlamentā. Kīls Nilsenes ziņojums ir veselais saprāts pašreizajā pasaulē. Tās ir pamatnepieciešamības, kas eh, nāk klajā ar pamat izaicinājumiem, kas palīdz piešķirt lielāks pilnvars lēmumu pieņemšanas Eh, līmeņos. Tas bija pirmais punkts. Otrais punkts - vairāk investēt informācijā, vairāk sagatavot, lai no upuriem tādas sievietes būtu par da dalībnieciem. Eh, eh, treškārt, vairāk iesaistīt cīņā pret klimatu pārmaiņām. Un reakcijas, ko mēs dzirdējam no dažiem kolēģiem, ir atpakaļ rāpulība. Paldies! Kas ir? Paldies! Eh, Mirandas, eh, nākošais runātājs Miranda. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs! Apsveicu kolēģi deputāti Kīlu Nilsenu par lielisko ziņojumu. Sievietes, kā norāda referente, ir daudz vairāk ietekmēts no klimata pārmaiņām. Klimats, klimats pārmaiņās arī tāpēc, ka eh, nav pilnīgi vidas pārmaiņa, eh, cīņas pret eh, klimata pārmaiņu rīki. Tāpat arī klimats pārmainās atbildības trūkuma dēļ pasaulē un Eiropā. Es gribu nosaukt ļoti konkrētu ikdienas piemēru manā valstī. Sievietes zivsaimniecības sektorā. Uh, klimata pārmaiņas pasliktina šo situāciju, eh, un šīs sievietes eh, nevar eh, strādāt piekrastē neatīrīšanas dēļ. Es gribu atbalstīt referenti, vēlos, lai vēlo un atbalstu referenti E, ziņojumā norādīto, jo klimata pārmaiņas ļoti ietekmē sievietes. Paldies, paldies, Mirandas kundze. Nākošais runātājs ir komisārs, komisārs Sterns, kurš izteiksies divu minūšu garumā. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Pirmkārt, es gribētu sacīt, ka tad, kad mēs runājam par klimatu un sievietēm, Mēs runājam par reāli nopietnu problēmu un pateicos referentei, kas pievērš šim tematam uzmanību. Un arī kolēģe komisāra Hedegārde augst novērtē šo darbu. Ļoti daudz idejas izskanēja šajās debatēs, un pēc šīm debatēm gribu paturēt prātā atsevišķus atslēgas vārdus, tādus kā apziņās, apzināšanās, dati, izglītība, zināšanas, integrēšana, zinātne. Un pār atbalstu sievietēm un sieviešu izglītībā. Es 2015. gadu visi E, attīstības finansējuma priekšlikumi iekļaus e, dzīvumu specifiskas perspektīvas, kā arī klimata e, projekti iekļaus analīzi pa dzīvumiem. Iespējams, jūs zināsiet, ka savā iepriekšējā mandātā bija atbildīgs par zinātni un pētniecību, un jautājums par sievietēm zinātni bija ļoti nopietnas, kur mēs arī mēģinājām risināt. Diemžēl Eh, ātru līdzekļu nav. Zinām, attīstība ir vērojama, kas ir apsveicama tāpat arī pieaug eh, sieviešu zinātnieku un doktorantu skaits nekā vīriešu, pieaug ātrāk. Situācija uzlabojas, bet tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu Eh, ka mēs varētu atslābināt uzmanību. Bet problēma eh, mainās tad, kad no pētījumiem mēs pārceļamies reālajā pasaulē. Realtāte ir tāda, ka sieviešu zinātnieku ir mazāk nekā vīriešu, vairāk ir nodarbināti ar eh, īstermiņa līgumiem, panākumi nāk lēnāk, tie ir reāli. Tas ir reāls problēmas, kuras mums būtu jārisina pēc būtības un holistiska, ar holistisku pieeju un arī ar sociālo politiku, izmantojot to maksimāli. Es pats esmu saskāries ar sieviešu zināšanām startautiskās sarunās un no savas pieredzes var sacīt, ka e, tam ir liels spēks. Un noslēgumā gribu atsaukties uz vakardienas apspriesto. Vakar es biju Dānijā, piedalījos neformālajā padomē, kas bija veltīta uh, diviem tematiem - septītā vidas eh, programma, kas būs uh, veltīta mūsu vidas politikas uh, nākamajam periodam, un apspriedam arī Rio plus 20, kas ir vairāk ar starptautisko vidi saistīti jautājumi, un dzimuma līdzsvars un sieviešu loma tika pasvītrota diskusijās. Ir svarīgi šos jautājumus skatīt ne tikai klimata pārmaiņu kontekstā, bet arī e, zaļās izaugsmes kontekstā un noturīgas attīstības konstatā, kā pilnīgi pareizi norādīja vairāk no jums Integrēšana un taisnīgums ir attīstībai nepieciešami. Attīstība nevar būt tikai ekonomiski izaugsme vai noturība nevar būt tikai vidas aizsardzība. Attīstība ir jābūt centrētais cilvēkiem, veicinot izvēles, cieņu un zaļā izaugsme ir jā, tā ir jābūt integrētai izaugsmei Eh, mazinot nabadzību, nodrošinot lielāku līdztiesību, taisnīgumu un atbalstot vidi. Bez tam konferences eh, nosaukums Rio, kuru mēs apmeklēsim jūnijā, tāda arī, tāds arī ir zaļā ekonomika un nabadzības samazināšanas kontekstā. Un visi šajā ziņojumā iekļautie jautājumi ļoti būtiski. Paldies! Nagyon szépen köszönöm, eh, biztos. Paldies, komisār. Un pirms es dodu vārdu referentam, referentei, galvārdam gribu norādīt, kā debates noslēgumā eh, eh, viceprezidents Uh, svietējiem sievieti. Es zināju, ka turpina referenti, ka mēs varam rēķināties ar komisiju, tāpat arī es zinu, ka mēs varam rēķināties ar Dānijas prezidentūru. Un uh, mēs uzklausījām uh, Eh, priekšlikums. Tāpat arī pateicos kolēģiem, sievietēm un vīriešiem, kas izteicās eh, šodien. Tas atspoguļo mūsu kolektīvu paveikto darbu, kas ir ļoti bagātinošs visiem. Es domāju, ka šīs debatas bija nepieciešams un ka jāturpina šī. E, apzināšanās un ik viens nāca ar savu devumu šajā ziņojumā un esmu par to ļoti gandarīta. Es zinu, ka mēs varam balstīties uz dzimumu līdztiesības institūtu, kur mēs 2011. gadījumā izveidojām Viļņā. Tomēr gribētu arī apliecināt cieņu sievietēm, sieviešu organizācijām pasaulē, kuras ir apzinājušās, ka ir jāmobilizējas resursu saglabāšanas un klimata jautājumu ziņā. Es nosaukšu šipko kustības Indijā, e, sievietes, kas piesēja sev pie kokiem, lai aizsargātu kokus Ruandā, sievietes, kas e, aizsargāja 600 pupiņu sugu. Tāpat e, Eh, zaļās jostas kustība, kas palīdzēja sargāt miljoniem ārbu, jau ļoti sen attīstības valstīs sievietes ir apzinājušās eh, nepieciešamību mobilizēties, un mēs varam ar viņām rēķināties. Pēdējais punkts, kvotu jautājums, vairāk kārt tika skatīts. Manā politiskajā grupā mēs atbalstam šo rīku, tas ir tikai rīks par sevi, kurš ir devis mums iespēju būt vienīgai politiskai grupai parlamentā, kas ir paritāra Es domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā virzīt lietas. Ja mēs ņemsim vērā kvotas, tad mums neizdosies virzīt tālāk eh, līdztiesības eh, jautājums starp sievieti un vīrieti. Un visbeidzot, es gribētu citēt Einsteinu, kurš sacīs, ka viena problēma nevar tikt atrisināta ar eh, to pašu apziņas līmeni, kas to ir izveidojis. Paldies! Merci beaucoup, madame la rapporteure. Paldies, referents kundze. Un deputāti, dāmas un kungi, debatas ir pabeigtas, balsojums notiks pulksten 12.